No, we have now the first consideration of the own. Tagad pirmā izskatīšana pašinstīvas uh, ziņojumam par ES-ASV attiecību stāvokli. Mūsu referents ir Elmāra Broka kungs. Broka kungs, vai jūs gribat turpināt? Uzstāšanos tas ir jūsu ziņojums. Es redzu, ka, ka publika nav mainījusies, tādēļ tikai sniegšu savus ievadvārdus. Uh, un es būtu priecīgs, ja saņemšu kaut kādu kritiku arī no kolēģiem, lai mēs varam kaut ko pārformulēt, kur tas nepieciešams pēc uh, mūsu diskusijas un arī ņemot vērā to, ko uzzinājām un iemācījāmies no paneļa. Es labprāt dzirdētu mūsu, manu kol, kolēģu viedokli, kur viņu prāt mēs varētu ko uzlabot un kur ir uh, jānosaka prioritātes. Paldies! Jūs esat sagatavojuši ziņojumu projektu angļu valodā, tas tika izsūtīts uh, pa e-pastu. No sākuma uzklausīsim ēnu referentus. No sociāldemokrātu grupas Paskūkungs. Vārds jums. Paldies. Hey, uh, Deputāts Boštināro ir mūsu ēnu referents, bet šobrīd viņš ir veselības problēma dēļ Rumānijā, un viņš lūdza mani uzstāties viņa vietā, tāpēc es nolasīšu viņa sagatavoto tekstu lai jūs varat pārliecināties par manām lasīšanas prasmēm angļu valodā. Sāku pēc vairākiem faktiem, kuri piešķir transatlantiskajām attiecībām vajadzīgo svarīgumu. Viktors Boštināro norāda uz atsevišķiem labojumiem, ar ku, kurus vēlas piedāvāt sociāldemokrāti grupā. Citēju mums ir jāatzīst arī dažas pagātnes kļūdas un Afganistānas un Irākas karietekme uz visu vidējos reģionu. Mums ir jāpieprasa aktīvāka Eiropas Savienības loma to austrumu mieru procesā un jāizteno visi pūliņi, lai saglabātu Irānas kodolu nolīgumu, meklējot diplomātisku risinājumu iespējas um, notikumiem Sīrijā, Jemenā, kā arī um, pas, uh, notikumiem, kuri apdraud stabilitāti. Mums ir jāvēršas pret tas Krievijas asertīvismu un kopīgi jāveido noteikumi starptautiskai multilaterālai sistēmai, kas ir visu pušu interesēs. Šis ziņojums ir jāveido skaidrāk, koncentrējoties uz PTO un apvienoto nāciju stiprināšanu un pieprasot labāku sadarbību starp Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību ārpolitikas jomā. Šim nolūkam ir būtiski veidot vienotu pozīciju Eiropas Savienībai. Un es beidzu citēt vēstuli, ko sagatavoja kolēģis. Neliela piezīme, kuru es izteikšu diskusijas pēdējā daļā. Pašreizējā pasaulē pat Savienotās valsts nevar apgalvot, ka tās varētu tikt galā vienas pašas. Agri vai vēlu tām būs vajadzīgi sabiedrotie, un tāpēc ir pāla, pārāk avantūristiski teikt, ka es visu, visu izdarīšu viens, un man nevienas nav vajadzīgs. Tas bija mans citāts. Paldies, Paskokungs. E, es neredzu citu sēnu referentus. Tāpēc dodu vārdu pārējiem. Milans Mons vispirms. Paldies priekšsēdātājiem. Man nebija iespējas pilnībā iepazīties ar Elmāra Broka ziņojumu. Un norādot to, kā esmu strādājis pie šiem jautājumiem citos etapos parlamentā, Tāpēc vēlos pateikties referentam par sagatavoto un norādīt to, ka, manuprāt, ir visbūtiskākie aspekti iekļauti, kas ir uzsvērts parlamentā attiecīgu uh, nozīmi starp Savienotēm valstīm un Eiropas Savienību, un tas ir norādīts. Uh, turklāt arī šī geogrāfa strateģiskā nozīme nemainīsies pēdējos tuvākajos gados, neraugoties uz dažādām turbulencēm, kas norit viss paiet, aizskaitā gadi. Un mēs vēlamies uzturpināt, uzturēt mūsu kopīgās vērtības un attiecības. Es uzskatu, ka kopumā šis aspekts ir atspoguļots, tāpēc varu uzteikt referenta darbu. Tāpat vēlos pateikties eh, Elmaram Brokam par to, ka viņš ir atspoguļojis ideju eh, pār transatlantiskas padomes izveidošanu. Elmars Broks šo domu ir atspoguļojis, un es ceru, ka tā tiks atbalstīta. Tāpat es domāju, ka eh, paragrāfs par partneru attiecību stiprināšanu divpusējā ziņā, es domāju, ka mums ir jānosūta arī ekonomisks vēstījums. Pat ja mēs neesam ne intā, ne ekon komiteja, parlamentam ir jāatkārto, ka ir jāstiprina doma pār ekonomisko saišu stiprināšanu ar savienotajām valstīm parlamentā. Uh, Mēs esam sagatavojuši tekstu līdzsvarotā valodā. Eiropas Savienība uh, un Savienotās valstis tētip gadījumā, pat ja tas netiek piemērots, mums ir jādomā par savstarpēju izdevīgumu, par lai tiktu iekļaut noteikumi, piekļuve E, valsts iepirkumiem, kā to norādīja Begardnierkungs. Un, manuprāt, šāda veida vēstījums e, tas ir iekļauts no 5. līdz 12. paragrāfam, uh, ir jāiekļauj doma par ekonomisko saikņu stiprināšanu, netkarīgi no tā, ko domā uh, pašreiz prezidents Trumps, tas var būt būtisks arī nākošajām administrācijām, un tāpēc es šo aspektu piedāvāju. Paldies Miļānu Monakungam, vai kāds e, vēlas izteikties, ne tādā gadījumā tagad par darbu termiņiem. Pirmkārt, e, Pirmā skatīšana šodien, grozījums 7. jūnijā, balsojums Inta 21. jūnijā, otrā skatīšana AFET 9. jūlijā, balsojums AFETā 9. 10. jūlijā un plenārsēde septembrī. Brokapunks, vai jūs vēlaties ko vēl komentēt? Nē, tādā gadījumā mēs esam pabeiguši skatīt šo darbkārtību punktu. Yeah, oh. Vēlējos pateikties kolēģiem Monam, kas uh, pavisam skaidri pateica un norādīja uh, papildu aspektus, kas mums jāiekļau ziņojumā, un arī kurus uh, aspektus no viņa ziņojuma mēs varam pārņemt savējā. Mm, tas, manuprāt, labs risinājums. Paldies viņam. Uh, tas noteikti tāds noteikti ir progresa iespēja. Un nākam vēl nedēļu pagaidīšu, izvērtēšu, lai arī jums ir iespēja iesniegt savus uh, priekšlikumus. Mums ir ļoti ambiciozs laika grafiks paredzēts, Jā, un arī mums ir tāds kustīgs mērķis priekšā. Es ceru, ka mēs varēsim pieturēties pie paredzētā laika grafika. Es ceru, ka tas tā notiks. Un jā, mums tad ir vēl arī jāprāt gro, iespējas grozījumiem un jā, es ceru, ka mums tas izdosies. Sirsnīgs paldies! Virhofendas. Paldies, Broka kungs. Mēs ceram. Paldies, Broka kungs. Es ceru, ka viss būs kārtībā vāciski saka priekšstādātāji, līdz ar to esam pabeiguši debats par šo tematu. Un pēc trijām minūtēm mēs turpināsim darbu ar nākošu darba kārtības punktu, proti viedokļa apmaiņa ar Aleksandru Papadopulu, kas ir Euleks eh, Kosovo vadītāji. Paldies! Said, now... Kā jau teicu, tagad skatīsim 17. punktu, proti viedokļu apmaiņa ar Eleks Kosovo vadītāju Aleksandru Papadopulu. Vispirms vēlamies paust uh, uh, savu prieku, ka Papadopulu kundze mūs apmeklēvi. Viņa vada Eiropas Savienības uh, lielāko misiju Atgādināšu, ka pēdējo gadu laikā EULEX ir eh, veicinājusi uh, tiesiskuma reformas Kosovā. Um, kopš 14. Uh, eh, jaunai, uh, iepriekšējais mandāts beigsies šī gada 14. jūnijā. Jaunais mandāts varētu paredzēt plašāku mandātu, palielinot uzraudzību, konsultēšanu, padomdošanu. Eiropas Savienības paplašināšanās ir šīs komitejas uh, prioritāte. Mēs uh, uzstājam uz to, lai ar vienu uzturētu vaļā durvis sešām valstīm, ieskaitot Kosovu, uh, tā, uzstājot uz tiesiskumu principu ievērošanu. Situācija šajā jomā šais valstīs nav īpaši iedrošināta, tāpēc Euleks ir īpaši gūts uzdevums. Mēs uzstājam uz to, lai izvērtējuma process tiktu atbalstīts ar atbilstošu tehnisko un finanšu atbalstu. Paplašināšanās ir e, Eiropas Savienības interesēs. Eiropas parlaments uzstāja uz to, lai pareizi tikt izmantot nodokļu maksātāju nauda un pareizi izmantot līdzekļi pēc 2020. gada. Viena lieta ir skaidra. Uh, nevar būt dubulto standartu piemērošanas. Neviens no sliktas administrācijas, sliktas uzvedības korupcijas gadījumiem nevar tikt eh, pieļauts. Eldeks darbība ar vienu um, ir ļoti svarīga Eiropas parlamentam, un tāpēc mums arī šis jautājums ir Papadopolu kundze. Veidojot un novērojot iestājas procesu Rietu un Balkānu valstīm. Uh, jūs, protams, varēsiet mums sniegt vērtīgu informāciju mūsu deputātiem, kur šis jautājums īpaši interesē. Um, te īpaši jāuzsver mūsu jaunais referents, Šoltes kungs. Taču pirms dod vārdu jums, um, mums šeit ir klāt. Um, um, pārstāvis, kurš ir speciāls šais jautājums. Liels paldies priekšstādātāji. Es vēlos tikai sniegt um, īsu kontekstu, pirms, pirms dodu vārdu Aleksandram Papadoplūkums. Euleks Kosova ir mūsu lielākā misija. Tā ir lielākā misija kopš uh, tā tika izveidot 2000. 2008. gadā. Tā ataino um, ne tikai policijas reformas misiju, bet arī plašāk tiesiskuma reformu misiju. Te ir runa par tiesu iestāžu, tiesību aizsardzības iestāžu policijas reformām. Euleks kā vairums misiju ir um, misija, kas saistīta ar izaicinājumiem, taču, ja tas nebūtu saistīts ar izaicinājumiem, mums tur vietas nebūtu jābūt ko es varu teikt, taču es varbūt neesmu objektīvi noskaņots. Gadu laikā tūkstošiem mūsu kolēģi ir strādājuši ļoti nopietni un līdz ar to jāsaka, ka mūsu panākumi bieži vien tiek par zem novērtot, novērtēt ļaunās ziņas ātrāk izplatās nekā labās. Mūsu misiju Kosovas tauta ciena, tas ir svarīgi, un Man bija iespēja uzzināt sēde komiteju vakar, un tur es sacīju to, ko vērts atkārtot arī šeit. Ir ļoti grūti izvērtēt preventīvos pasākums, un dažkārt misija, tāpat kā daudz cits, tiek kritizēts, jo nevar izvērtēt sekmes, kur tad būtu konkrētie piemēri. Taču mēs nekad nezinām, kāda būtu Kosova, ja mūsu misijas tur nebūtu jo mēs, mūsu loma ir bijusi svarīga un cerams uz labo pusi. Misija izmanto visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Mums ir Eiropas ģimenes atbalsts, starptautisko, parla, starptautisko partneru atbalsts, ANO atbalsts un citu spēlētāju atbalsts reģionā. Un te ir arī runa par reformas programmu. Tātad misija ir svarīgs spēlētājs Mēs vienmēr vēlējāmies izmantot partnerības pieju. Mēs nevaram visu paveikt pašiem, pašspēkiem vien. 20 dalība valsts ir sniegušas atbilstošu mandātu, runājušas par nākotnes lomu šai misijai, misijas lomu nākotnē. Un tagad vēlos pieskarties horizontālam punktam. Aleksandra ir misijas vadītāja. Ne tāpēc, ka viņa ir sieviete, bet gan mums eh, no desmit vadītājiem piecas bija sievietes. Tas atbilst mūsu prasībām, taču man jāsaka, ka Aleksandra viena no labākajām vadītājiem, kāda mums jebkad šai misijai ir bijusi. Un šī ir vislielākā misija, un viņa bauda, viņa tiek cienīta gan uz vietas, gan dalībvalsts. Tātad es patiesībā eh, labprāt došu vārdu viņai, tāpēc, ka Viņi vislabāk varēs izteikties par šo tēmu. Lielas paldies! Paldies, Radīnkums, par šiem ļoti kā, laipniem vārdiem papada Paulu kundze. Mm, dodu vārdu jums tūlīt pat. Paldies priekšsēdētē par jūsu sirsnīgiem vārdiem. Paldies, Ken, par taviem laipniem vārdiem. Paldies jums visiem, kad devāt man iespēju pastāstīt par misiju. Šis ir īstais brīdis pastāstīt par šo misiju, par tās panākumiem, par tās nākotnes, jo, kā jau priekšsādātāja minēja, misijas pašreizējais mandāts beidz 14. jūnijā, un tad misija ieies jaunajā fāzē. Misija ir nonākusi krus, krustcelēs, jo tagad mums nebūs runa tikai par regulēšanu attiecībā uz skaitļiem. Mums pilnīga reforma notiks misijām. Mēs izveidosim jaunu misiju. Jauna ir pārnesto nozīmē. Mums būs jāfokusējas uz citām lietām nekā iepriekšējā misija fokusējās. Tā, tagad fokus būs, tā būs fokusētāk ar ierobežotu mandātu, bet uh, centrā būs tie jautājumi, kas ļoti svarīgi. Es, protams, ka pēc desmit gadiem misijai jāpielāgojas uh, apstākļiem. Ko, situācija Kosovā tagad ir atšķirīga no tās, kāda bija pirms desmit gadiem. Mums jāatzīst šīs izmaiņas, bet šaubām ir vēl problēmas un izaicinājumi, kas ir jārisina, un misijai jāpieliegas arī šai jaunajai situācijai. Tātad atzīstam mūsu veiksmes stāstus un arī izaicinājums 28 dalībvalstis un institūcijas ir virzījušās uz priekšu, strādājot pie jaunas pārejas misijas. Kosova nu, atrodas pārejas periodā un arī misijai atrodas pārejas periodā, virzoties uz nākotni, bet pirms pievēršos nākotnē, vēlos uzsvērt dažus panākumus pagātnē. Jo ļoti svarīgi piefiksēt, zināt, nu, kurienes mēs nākam, kur mēs sākam. Sniegšu jums faktus, un tad katrs var pats izvērtēt, vai šī misija ir labi veikusi sadarbainē, cik lielā mērā. Runājot par izpildvarām pār par 680, 698 spriedumi tika pieņemta attiecībā arī uz kara noziegumiem, kriminālu noziegumiem. Mēs esam pieņēmuši, iztiesājuši arī civillietas, sadarbojoties ar Kosovas īpašumu aģentūru. Un tur bija simtiem vai pat tūkstošiem lietu. Tas attiec uz uh, policijas eh, personālu, uz augsta līmeņa amatpersonām, un mūsu tiesu eksperti ir snieguši konsultatīvus pakalpojumus saviem kolēģiem Kosovā. Un tas apliecina to, ka Euroleks ikdienas sadarbojas ar tiesību sargājušām iestādēm Kosovā. Un tas ļauj veidot izturīgākas institūcijas uh, ar sistemātisku visaptrošu pieeju. Te vairs nav fokusēšanās uz īstermiņu projektu atbalsta. Runājot par izmeklēšanu, izmeklēšana notika 251 kara noziegumu gadījumā. Un tā ievērojami tika samazināts iekavēto lietu skaits Kosovā. Misija sāka 95 jaunas kara noziegumu izmeklējumu gadījumus. Un tas attiecas arī uz eh, izvarošanas gadījumiem kara laikā. Kopš misija sāka vairāk par 4, 2400 eh, eh, lietām tika nodots valsts prokuroru ziņā. Un Tā mēs sadarbojamies ar, ar kosoviešiem. Tas attiec uz uh, Mitrovicas eh, tiesnešiem. Mēs bijām iesaistījušies eh, izmeklēšanā pār par 1800 lietu gadījumā. Tas attiec uz noziegumiem terorismu gadījumā, korupciju un pār par 140 organizētās noziedzības gadījumiem. Kopš sākumā Euleks prokuroriem izdevās panākt notiesāšanu organizētās eh, nozadzības lietās un korupcijas lietās. Nerunājot par lietu skaitu, kas tika izskatīta, tiesu ekspertīzes institūts veids pār par 300 izmeklējumiem uz vietas un 450 um, ekspertīzes um, testiem. Un tas attiec uz, uz pār par 260 eh, individu identificēšanu, viņu vidū bija arī pazudušās personas. Pār par 240 kaulu paraugu tik nosūtīta ekspertīzē. Euleks eh, sniedza juridisku atbalstu, um, likumdošanas atbalstu Kosovas iestādēm pār par 104 likumu šādi tik pieņem. Mēs Uh, palīdzējām arī Kosovas um, muitas dienestam. Un tas ļāva iegūt uh, 1,12 uh, miljonu eiro kopš šīs dienesta izveides. 500 pieckārtēji pieauga um, lidostām konfiscēto naudas līdzekļu apjoms. Liks sniedza arī atbalsta policija, un šodien policija tiek uzskatīta par uh, visefektīvāko reģionā. Mēs arī sniedzam materiālu atbalstu, izveidojot uh, kopīgos robežšķēršošanas punktus. Laikā no 2012. līdz 2013. gadam tika izveidot jauni seši robežšķērsošanas punkti. Mēs uh, veicinājām šo šķēršošanas, robežu šķēršošanas punktu izbūvi. Te bija runa arī par ziemeļu integrēšanos dienvidu reģionā. Un tas tagad ļauj visiem Kosovas eh, iedzīvotājiem eh, brīvi pārvietoties uz Serbiju. Kopš 2014. novembra um, tika iekļautas uh, vēl divas lidos arī Ungārijā un Bulgārijā, Rumānijā. Mēs veicinājām eh, pāri par 300 eh, Kosovas Serbijas, eh, serbu policistu integrāciju Kosovas policijas dienestā un pāri par 2500 reģistra dokumenti uh, tika certificēti un iestrādāti Kosovas iestādēs. Tas ļāva integrēt tiesu iestādes no ziemeļiem. Un daudzi tiesneši pievienojas Kosovas tiesu sistēmai. Tas notika pagātnē. Tagad mums jāvirzās uz priekšu un jāraugās nākotnē. vēlos uzsvērt, ka mm, pirms desmit gadiem desmit tūkstoši cilvēku, desmit gadu laikā desmit tūkstoši cilvēku sadarbojas ar Eurex, un viņu ieguldījums ir uzslavs vērts. Tāpat arī vēlos pieminēt vismaz priekštečus, kas ir daudz ir panākuši nestabilos, grūtos apstākļos, sarežģītos apstākļos. Raugoties misijas nākotnē, runājot par jauno misiju, mums jāskatās uz E, humāniem datiem. Mums ir jāatzīst, ka Kosovā vairs nav runa par krīzes pārvaldību. Tā tad ir pienācis laiks atzīt viņu panākums un jāsniedz es atbalsts citādā formatā. Tas nenozīmē, ka es dosies prom no Kosovas mūsu mis, uh, uzraudzības un konsultēšanas uh, aktivitātes tiks veikts izmantojot citus instrumentus arī individuāls dalībvalsts sniegs savu atbalstu un starptautiskie partneri. Euleks darbojās trijās jomās Uh, sniedzot uh, uzraudzību, konsultēšanu, policija un muita te bija būtiskas, bet tad turpmāk tiks izmantot citi ēs instrumenti, piemēram, pilsētu sadraudzības instruments. Vēl ir daudz darāmā uzraudzības un padomdošanas jomā no Eliks puses. Vēlos uzsvērt, ka ir bijusi lieliska sadarbība ar Prištinas biroju, kas uh, mums uh, palīdzēs sniegt konsultēšanas darbu. Šis ir ļoti būtisks instru, institūcijas Briselē. Viņu sadarbi ļoti svarīga šajā pārējais periodā. Es misiju sadarbību uz vietas ir ļoti svarīga, un tāpēc esam ļoti atpateicīgi ESR un kolēģiem no šī biroja par viņu sniegto atbalstu. Ir ļoti svarīgi, lai Kosovas iedzīvotājs saprat, saprast, ka atbildība ir izšķirošs vārds nākotnē. Svarīgi, lai šajā nobriešanas procesā viņiem būtu Eiropas Savienības atbalsts, taču tam nav vienmēr jāizpaužas kā Eleks. Runājot par jauno mandātu no izpildu eh, varas puses, tad šis mandāts beigsies 14. jūnijā, no 14. jūnijā vairs nebūs Euleks eh, tiesnešu. No otras puses eh, ir lietas, kas tiek skatīts tiesā, un tomēr daudzas lietas, kas vēl nav nogājušas tik tālu, lai tās varētu skatīt tiesā, vai arī ļoti maz lietisko pierādījumu dažas no šādām lietām 20 gadu vecas. Visas šīs lietas eh, tiek nodots pašvaldību pārziņā. Šis process ir ļoti sarežģīts, jo te mēs runājam par simtiem tūkstošu lapas pušu, kas ir jāpārtūko uh, eh, albāņu serbu valodā. Šis lietas ir jāizvērtē no riska viedokļa ar Euleks prokuroru atbalstu. Uh, Eoleks turpinās uzraudzīt šīs lietas un to attīstību gaitu, un mēs sniegsim padomu, konsultēsim mūsu kolēģis Kosova, jo e, šis ir liels darbs. Protams, Eleks ar jauno mandātu turpinās sniegt atbalsts drošības jomā, un, protams, Mēs atbalstām īpašo tiesu Hāgā. Tur darbs turpināsies. Ko mēs runājam par Eleks darbu līdz šim viss bija? Lieliski? Nē. Ne. Nebūt ne. Tā bija Eiropas Savienības pirmā misija ar izpildu mandātu tajā reģionā, kas ir ļoti nedrošina politiskā viedokļa. Ja kāds gaidīja, ka šī misija būs simtprocentīgi veiksmīga, tad um, Skaidrs, ka to nevarēja gaidīt. Atgriežoties pagātnē, es negribu gan izmantot vārdu kļūda, taču gribu pieminēt vienu jomu, kur mums būtu bijis jārīkojas citādi. Te bija runa par gaidu pārvaldību. Kosovas iedzīvotāji gaida pārvaldību, dalību valstu gaida pārvaldību un arī mūsu pašu EULEX personāla gaida pārvaldība jo pirms desmit gadiem bija liels uh, tiesiskuma problēmas, jo šis reģions bija piedzīvojis pavisam nesen kāru, un skaidrs, ka varēja ko panākt tikai solīt pa solītim. Eureks, Eureks ir smērs lielāks punktu soļus, taču mēs cerējam sasniegt vairāk. Daudziem cilvēkiem ir jautājums, kā Kosovas iedzīvotāji raugās uz Eureks. Uh, Kaut arī ļoti grūti ir sniegt atbild šo jautājumu. Kaut arī Euleks uz papīra ir tehniskas dabas misija, nedrīkstam par zem vērtēt politiskās sekas Euleks darbam. No šī viedokļa Euleks kļūst par politiskās ainas sastāvdaļu, pat netieši. Politika, jebkurā reģionā, pat eh, Kos, vēl jau vairāk Kosovā ir saistīta ar eh, emocijām. Skaidrs, ka cilvēki gaidīja daudz vairāk eh, lietas, ka tiktu iz, iztiesātas. Protams, ka bieži vien a, eh, laikrakstos tika pretrunīgi atainota situācija. Eliks pamazām a, atsakās no savu mandāta, un tagad, kas savus iedzīvotāji augstasinīgāk ir spējīgi skatīties uz Eulēks, un mēs pat tagad dzirdam arī pozitīvas reakcijas uz Eulēks darbu. Tiesiskums, mēs zinām, nav tikai tāda tehniska padarīšana. Tas parasti nozīmē izmaiņas sabiedrībā. Sabiedrībai jāmaina savas normas un attieksme. Desmit gadu laikā būt, ir negodīgi no Kosovas iedzīvotāju puses sagaidīt, ka viss būs mainījies. Tiesiskums ir saistīts ar pārveidu, transformāciju. Tā savukārt prasa pūles, e, tas nenotiek nesāpīgi, bet šis process e, tiek augstu vērtēts. Es domāju, tāda arī ir kosoviešu attieksme pret Euleksu. Kāda ir situācija Kosovā tagad? Kosova ir nonākusi krustcelēs. Šī, šis transformācijas process, protams, saistīts ar uh, veiksmiem stāstiem un arī dažiem izgāšanās gadījumiem situācija nav lieliski. Taču nav uh, godīgi teikt, ka Kosova nedodas pareizajā virzienā. Protams, ka tā dodas pareizajā virzienā. Un tieši šis garais ceļš uz tiesiskumu ir tas pats ceļš pretī Eiropai. Un šajā ceļā viņiem vajadzīgs Eiropas Savienības atbalsts, vai tas izpautos EULEX formātā vai citu ES instrumentu formātā. Īpaši jaunieti gaida atbalsts no ES. Pār par 70% Kosovā ir jaunieši, un viņi gaida daudz no nākotnes Kosovā. Lielas paldies! Paldies, Papadopulo kundzei! par ļoti plašo ziņojumu. Vēlreiz paldies! Redzu, ka Igors Šoltes, kas ir referents Kosovas jautājumā, gribētu ko teikt. Labi. Paldies priekšstādātāji. Paldies par ļoti interesanto prezentāciju, pieminējāt daudzus statistikas datus, daudzus viedokļus, jo īpaši par nākotni. Jā, mēs ļoti rūpīgi sakojam Eulēks darbam. Ne tikai pašlaik to esam darījuši arī iepriekš, tā skaitā arī sakojam Eulēks darbam pie procesiem Kosovas sabiedrībām. Man ir daži jautājumi, ja atļausiet. pēc tā saucamā jaunā mandāta. kas eh, sāksies pēc dažiem mēnešiem. Es gribētu zināt, vai Kosovas tiene, tiesneša spēs izturēt politisko spiedienu un eh, iejaukšanos augsta līmeņa korupcijas lietās jo nevaram noliekt, ka dažos gadījumos mēs jūtam, ka ir politisks spiediens un citas spiedieni. Cik lielā mērā Eleks var uh, uzraudzīt un arī piedāvāt uh, šo mentoringu Kosovas tiesu sistēmā? Otrs jautājums. Tātad tā paši Ivanoviča kunga māca gadījumu. Ir ļoti svarīgi, lai notiktu atbilstoša izmeklēšana, vai varat pastāstīt, kāda ir pašreizējā situācija šajā lietā. Un arī domāju, kā domājot par Kosovas kaimiņu valstīm. Euleks vajadzētu sagatavot ikgadējušas ziņojumus par to, kāds ir stāvoklis attiecībā uz Belgradas Prištinas vienošanās īstenošanu. Ir ļoti svarīgi informēt starptautisko sabiedrību par to, kā ir pildīti solījumi vai kādi šķēršļi ir radušies. Jūs runājat arī par tiesiskumu. Jā, tiesiskums ir viens no svarīgākiem aspektiem Rietumbalkānos, Eiropā bet šajā Euleks eh, mandātā mēs ā, eh, lasījām par problēmām ā, eh, ar tiesiskumu arī pašā Euleks. Gribēju jautāt, kad jūs sagaidat, kad tiks atvērts šis Mitričas pārkāpums? And, tilts, kas ir ļoti svarīgs. Dmitrijs tilts, kad tas tiks atvērts uz Serbiju, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Paldies. Un tagad vārds Kukana kungam. Paldies priekšsēdātāji. Paldies Papadopulu kundzei par ļoti analītisko, visaptverošo, tomēr ļoti konkrēto, objektīvo un taisnīgo novērtējumu. Eulaks darbam un aktivitātēm. Tie no mums, kas ir sekojuši Eulaks darbam no pašiem sākumiem 2008. gadā, mēs atceramies, ka tas bija cits laiks. Eulaks saskārās ar citām problēmām, un jūsu teiktais, manuprāt, bija ļoti realistisks. Tā ir uh, unikāla Eiropas Savienības misija Kosovā. Tās pienākumi ir ļoti specifiski, ļoti īpaši. Jūs pieminējāt, ka tur apvienojas gan tehniski, gan politiski jautājumi. Jo īpaši jāpiemina Euleks um, iesaistīšanās EU, uh, Kosovas sabiedrības veidošanā. Kosova ir jaunākā valsts Eiropā, un tu, tur jūsu darbs ir ļoti svarīgs. Es ļoti augstu vērtēju jūsu veikto darbu, es vēlu veiksmi nākotnē. Mans jautājums būtu šāds. Praktiski jūs teicāt, ka tā būs jauna misija pēc sagaidāmajām pārmaiņām. Kā jūs to varētu aprakstīt? Vai tā būs samazinātāka, vai kuri būs tie jaunie elementi? Un otrs jautājums nevienmēr Euleks bija lielisks attiecības ar valdību un augsta līmeņa amatpersonām. Dažkārt viņi bija ļoti kritiski noskaņoti. Viņi pat teica, ka Euleks vajadzētu sapakot savas mantiņas un doties prom. Kāda ir situācija tagad? Jūs izmantojat tādu interesantu frāzi par ekspektāciju pārvaldību. Uh, Es piekrītu teiktajam, ka Euleks eh, tiek eh, cienīts eh, Kosovas sabiedrībā, bet savu vizīšu laikā Kosovā dzirdējam brutāli kritiskus komentārus no NVO par Euleks. Mēs, protams, vienmēr aizstāvējām Euleks darbību un aktivitātes, bet dažkārt Bija tiešām ļoti skumji dzirdēt viņu nostāju. Viņi nebija nec objektīvi, nec taisnīgi. Vai jums ir eh, kāda pieredze darbā ar, eh, sadarbojoties ar eh, nevalstiskajām organizācijām, jo viņu loma un viņu teiktais, protams, ir ļoti svarīgs sabiedrībām? Un arī viens no jautājums, ko uzdeva Šoltes kungs, es gribēju jautāt par Olivera Ivanoviča slepkavību. Tas eh, ļoti uh, negatīvi ietekmē Belgradas Prištinas dialogu. Un tad mēs varēsim sagaidīt kaut kādus pozitīvus iznākumus tikai tad, ja izmeklēšana tiks veikta un pabeigta pēc iespējas ātrāk. Kāda ir pašreizējā situācija? Es domāju, ka Šaltesa kungs jau uzdeva visus aktuālākos jautājumus. Viņš ir referents, viņš zina visu vai gandrīz visu. Un vēl divas lietas, ko gribētu teikt noslēgumā. Es ļoti augsti vērtēju Eulēks darbu. Tas mums ir visiem šeit Eiropas parlamentā ļoti eh, nepieciešams, vajadzīgs. Mums ir jāsniedz jums atbalsts un jums jāpalīdz. Jūs tiešām darat eh, brīnišķīgas lietas Kosovas sabiedrības labā. Jūs runājāt par nākotni. bet vai jūs varētu pateikt, ko vairāk arī par jaunajiem aspektiem Eoleks misijā? Paldies, Kukana kungs, Morīdes kungs, vārds jums. Papildpolo kundze, es izmantošu savu dzimto valodu, grieķu valodu, lūdzu, uzlieciet austiņas. Arī es no savas puses vispirms vēl teikt, ka vēlējos jūs apsveikt ar jūsu darbu, ko veicat Kosovā. Un es atbalstu to, ko jūs teicāt, ka iespējams, ka tas ir viens no smagākajiem gadījumiem, gadījumiem Rietumbalkānos. Mans pirmais jautājums attiec uz to, kur, manuprāt, jūs paveicāt lielu darbu. Tas, tas ko mēs devējam par kara nosaukuma war crimes angliski. Vai jūs varētu pastāstīt, kāda būs nākošā diena, piemēram, vai ir paredzēta starptautiskās kriminālās tiesas darbība vai arī Kosova pati nodarbosies ar, šiem, ar šo noziegumu izskatīšanu. Tas mums ļoti interesē arī attiecībā uz citiem gadījumiem. Jūs redzēsiet, ko es domāju par kara noziegumiem. Otrakārt, kā jau izskanēja, par rezultātiem nevar spriest tikai pēc tā, ko redzam uz papīra, bet jautājums ir par to, kāda būtu situācija tad, ja Euleks nepastāvētu Kosovā. Un tomēr viens notikums, par kur šodien nebija runa, un tas, manuprāt, ir nomalnojis visu tiesiskumu Kosovā. Ir sešu skolotāju nolaupīšana. Šie skolotāji bija turku izcelsmes, viņi tika nolaupīti, un neviens vēl šobaldien nezina, kāds liktenis viņus ir skāris. Es te nesākšu runāt par to, ka pats Uh, Kosovas tiesības sargs runāja par nepārprotams tiesiskumu principu pārkāpumu. Bet kas notika ar šiem cilvēkiem? Un tā kā ir pagājuši vairāki mēneši, es pavisam droši varu teikt, ka jūs saņēmāt informāciju, ka šīs sešas personas nelegāli tika turētas vecajā lidostā, nevis jaunajā lidostā, kur jūs viņus meklējāt. Es vēlētos, lai jūs mums pastāstāt, kur ir tie cilvēki, kāds liktenis viņus skāris. Un noslēgumā man ir vēl viens novērojums. Kad es skatījos, kas notiek, un man patīk tas, ka Eiropas Savienība uzņēmās institīvu par uh, tiesiskumu īpaši attiecībā uz uh, spriedumu pieņemšanu, tad man rodas jautājums mums visiem, cik lielā mērā kas tāds ir arī jāpiemēro attiecībā uz Erdogan gana Turciju, ja jau mēs uzskatām, ka arī tur tiesu iestādes nav objektīvas. Paldies! Thank you, Mr. Mavrides. Paldies, Mavrides kungam. Vai vēl kāds grib izteikties? Ja nē, tad došu vārdu atkal Papadopula kundzei, lai viņa varētu atbildēt uz jautājumiem. Paldies par uzdotajiem jautājumiem un paldies par uh, eh, paustu atbalstu. Tas mums visiem Aleksā ļoti daudz nozīmē. Es sākšu ar Olivē Ivanoviča gadījumu lietu, kas ir pavisam faktiska. Eleks strateģiskā nodaļā pavisam agrīnā fāzē iesaistījās izmeklēšanā. Mēs to darījām divējādi. Pirmkārt, tika uzraudzītas Kosovas de, policijas darbības, un otrkārt mēs arī veicinājām šo oficiālo uh, paziņojumu apmaiņu starp uh, Kosovas policiju un Serbijas uh, iestādēm. Mēs jau esam sagatavojuši savu novērtējumu par Kosovas policijas darbību. Esam to iesnieguši arī Kosovas policijai, lūdzot sniegt viņu komentārus. Un, uh, ceram, ka tas ļaus uh, veikt izmeklēšanu ātrāk un mērtiecīgāk. un Ivanoviča lietu ir pārņēmusi policijas galvenā doļa Prištinā, jo vietējā līmenī nebija pietiekama zinātības līmeņa, lai arī zinātu tik sarežģītu lietu. Tagad to ir pārņēmusi Prištinas policijas nopietnu noziegumu izmeklēšanas nodaļa. Viņi sadalās, sadarbājās arī ar ziemeļiem un šajā sadarbībā dažkārt vēl ir vēlojams, vērojams problēmas. Nekādu būtisku pavērsienu nav. Izmeklēšana turpinās, mēs to turpinam uzraudzīt. Euleks ir veicinājuši, lai notiktu personīgas tikšanās starp Serbijas un Kosovas policijām. Tā jau viena ir notikusi un vēl viena ir ieplānota. Tas ir tas, ko var pastāstīt par Ivanoviča lietu. Eh, delegācijas, ko pieminēja Šoltes kungs. Man jāuzsver, ka Eleks ļoti strikti ievēro visus noteikumus, kas ir uh, sagatavoti, lai risinātu šādu veidu lietas. Uh, tā ir mūsu bībele, tā teikt, to mēs ievērojam, un kā misijas vadītāja es varu atkārtot, ka es, man ir nulles tolerance pret jebkādu korupciju. Mēs pilnībā atbalstām neatkarīgas izmeklēšanas, kas notikušas Briselē, ne Eleksā, bet Briselē. To veids Eiropas Savienības tiesas tiesnesis. Tas arī garantē izmeklēšanas neatkarību. Esmu pārliecināta, ka visi jautājumi tiks izmeklēti, izskatīti. Uh, un kolēģis par to jums sīkāk varēs pastāstīt. Misijas reglamentā un rīcības kodeksā ir noteikts, ka misijas dalībniekiem ir jāievērē visaugstākie uzvedības standarti un jāievēro visi Kosovas likumi. Bet mēs nevaram ignorēt šo nevainīguma prezumpciju misija ir daudz cietusi no dažādiem apvainojumiem, kas vēlāk tika atspā, atspēkoti. Tas ļoti negatīvi ietekmēja gaisotni misijā, ļoti negatīvi ietekmē konkrētus individus, un to mēs nedrīkstētu pieļaut. Misijā ir jārespektē. Esmu pilnībā pārliecināta par saviem kolēģiem, un ja tiktu konstatēts, ka kāds ir izdarījis ko nepareizi, vai tad tiktu piemēroti rīcības kodeksa pasākumi. Bet man nav nekāda iemesla domāt, ka mani kolēģi um, būtu neatbildīgi. Viņi ir ļoti atbildīgi cilvēki, kas dara savu darbu, cik labi vien tas ir iespējams. Viņi strādā ļoti profesionāli sarežģītos apstākļos. Attiecības ar vietējiem Es jau tā pavisam vispārīgi arī iezīmēju, ka attieksme pret Euleks mainās. Esmu runājusi ar daudzām NVO, es joprojām turpinu runāt ar daudzām NVO, un bieži vien viņi ir ļoti kritiski noskaņoti. Viņi eh, gaidas attiecībās par mums ir bijušas ļoti augstas un nereālas. Tas ir ne tikai Kosovā, tā tas ir daudz viet citur pasaulē. Bieži vien vietējie skatās uz, uh, skatās uz starptautiskajām organizācijām un cera, ka mēs atrisināsim tās problēmas, kas viņiem pašiem ir jāatris, jāatrisina. Viena lieta, ko es vienmēr esmu gribējis pavisam skaidri pateikt Kosovai divu gadu laikā, mēs neesam tur, lai uh, Uh, aizstātu Kosovas vadī, valdību. Mēs esam tur, lai viņiem palīdzētu, bet gala beigās tā ir viņu valsts uh, un tas ir viņu darbs, kas viņiem jāpaveic. Dažkārt uh, tas var šis cilvēkiem mulsinoši. Tagad, kad Eleks pamazām izbeidz savu darbu, cilvēki sāk domāt par um, potenciālo vakumu, kas radīsies. Eleks birojs ir tur, Eiropas Eiropas Savienība vēl joprojām tiks pārstāvēta. Euleks arī zināmā veidā vēl joprojām tiks pārstāvēts. Bet cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņi ir atbildīgi paši savu cilvēku priekšā, un tas ir ļoti svarīgi. Kas attiecas uz valdību, vēl joprojām ir gan pozitīvi pavērsieni, gan negatīvi. Bieži vien Euleks dara lietas, kas viņiem tīri politiski nepatīk. Tādām misijām kā Euleks ir politiskas sakas. Uh, Eh, vienmēr politiskajā sistēmā būs kāds, kas ar to nebūs apmierināts, bet eh, pēdējā laikā viss ir diezgan nomierinājies. Mēs, eh, mums ļoti laba sadarbība, mēs mēģinām sadarboties ar visiem, gan ar iestādēm, gan ar NVO, un mēs pēc mūsu iespējām mēģinām panākt labākos rezultātus. Kas attiecas uz misiju, misijas netiks tikai skaitliski samazināta Daudzas no mūsu aktivitātēm tiks pārceltas uz Eiropas Savienības biroju. Mēs eh, nepiedalīsimies likumu rakstīšanā, mēs nesniegsim konsultācijas uh, Eiropas, uh, Kosovas, uh, piemēram, drošības padomē, to paņems Eiropas Savienība. Mums saglabāsies uh, ļoti specifiski uzņēmumi, uh, piemēram, uzraugot failus, ko nodevam vietējai tiesu sistēmai, bet tas viss notiks ļoti cieši sadarbojoties ar Eiropas Savienības biroju. Mums vēl joprojām ir zinātība, mēs vēl joprojām dalīsimies ar šo zinātību, bet ļoti cieši sadarbojoties ar USR, mēģinot tādā regulā, pakāpeniskā veidā izbeidzot savu darbu. Uh, Kosova varbūt nevirzās uz priekšu tik ātri, kā mums gribotos, gribētos, bet virzību uz priekšu notiek. Runājot par tiesnešu darbu, kā jau katrā sistēmā ir labi tiesneši, slikti tiesneši, viduvēji tiesneši, tas ir tikai normāli. Euleks klātbūtne, pat tikai kā uzraugam, ir atturošs faktors. Jau tas fakts vien, ka mēs esam tur, ka mēs uh, uzraugam situāciju, uh, ir ļoti labi. Es esmu pārliecības pilna. Es nevaru teikt, ka viss notiks ideāli un ka viss notiks tā, kā tam ir jānotiek, bet esmu pārliecināta, ka progress turpināsies. Esmu ļoti pārliecināta par to. Ja runājam par kara noziegumiem, tiesa Hāgā ir neatkarīga institūcija, viņi darbojas neatkarīgi. Uh, un man nav nekāda iemesla domāt, ka viņi neturpinās savu darbu, tāpat kā viņi to darījuši līdz šim. Daudzas no kara nozieguma lietām, tad ar tām strādāja Eoleks, un tad, kad tās nonāca pie veiksmīgām beigām, tad, tad daudzas gatavas pabeigtas izmeklēšanas tika nodotas vietējām struktūrām, un tās uzraudzīs arī turpmāk Eoleks. Uh, Es domāju, kā tad uh, darbs panācot, pan, so, sodīt uh, kara noziegumus, tas turpināsies. Vienmēr par šiem, šiem turku jautājumu Kosovā, tas radīja milzīgu vētru Kosovā. Kos, kosovieši paši grib saprast, kas notika, un cik es saprotu, es vēl nezinu, kāda bija parlamenta diskusijas. Uh, kāds bija iz, iznākums, bet šķiet, ka viņi veidos komitiju, lai izmeklētu notikušo. Un mums tad ir jāpaļaujas uz viņiem, jo viņi ir uzņēmušies iniciatīvu. Paldies! Paldies, Papadopūs kundzei! Mēs augstu novērtējam jūsu veikumu un vēlamies pateikties jums par šodienas viedokļu apmaiņu. Paldies par jūsu apmeklējumu un par izklāstu. Piecu minūšu pārtraukums un mēs turpinām ar mūsu nākošo darbkārtības punktu. Dear colleagues, we will continue with... Kolēģi, turpinām 18. darba kārtības punkts, kas ir pārskats par vēlēšanu novērošanas misiju Libānā. Tas ir mūsu šodienas pēdējais darba kārtības punkts, un misija notika no 3. līdz 8. maijam. E, Parlamentu vēlēšanas notiks 6. datumā svētdien, pēc 2009. E, gada vējiem. Valsts ir pirms gadā mainījusi vēlēšanu likumu, un arī ir ņemti vērā secinājumi pēc 9. gada vēlēšanām. Tomēr eh, dalība bija zemāka nekā 2009. gada vēlēšanām, un bez lielas kavēšanās es došu uh, vārdu Elenai Valenciāno, kura bija galvenā novērotāja, un deputātam Salafranka, kurš bija delegācijas vadītājs. Valenciāno kundze, uzklausīsim jūsu īsu izklāstu, un pēc tam dosim vārdu Ignācijos Salafrankam. Paldies, priekšsādātāji! Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misija sekoja Libānas parlamentu vēlēšanām praktiski sākot ar marta beigām. Mēs strādājām vēlēšanu novērošanas misijā ar ļoti nozīmīgu darba grupu ar atrašanās vietām viscaur valstī un galvaspilsētā. Tas bija, manuprāt, lielisks darbs, tehniski, kurš deva iespēju tam, lai Eiropas Savienībai būtu būtiskā, pasvītrota un novērtēta klātbūtne. Kā jau sacīja priekšsēdētāja, šajā gadījumā vēlēšanas notika jaunā vēlēšana likuma ietvaros, Eh, kuru arī mēs bijām izvērtējuši, ieteikuši līdz ar citiem politiskiem spēlētājiem un kur tika iekļaut ļoti nozīmīgi grozījuma elementi. Pirmkārt, tas bija solis uz proporcionālu sistēmu, tika iekļauts ekspatriāto balsojums un paredzēja lielāku balsojumu noslēpumu vēlētājam attiecībā pret eh, iepriekš iespiestajiem sarakstiem. Tie bija mūsu trīs ieteikumi un eh, bija grozīti ne tikai likums, bet arī balsošanas veids un vēlēšana kultūra libāniešiem. Piebilstu, ka balsojuma dienā tika pavadīti ļoti mierīgi, neskaitot pārsīkus incidentus. Visi novērotāji atzīmē mierīgu vēlēšanu dienu, neraugoties uz atsevišķiem kritiskiem novērojumiem, kur izskanēja turpmākajās dienās un pēc tam pamazām izplēnēja. Līdz ar to mēs uzskatām, ka vēlēšanas notika mierīgā gaisotnēm. Vēlēšana komisija, mūsuprāt, arī rīkojās efektīvi un netika reģistrēti nekādi pārkāpumi, ko arī komentēja kāds no kandidātiem, kas um, uh, neiekļuva ievēlēto vidū. Ir atsevišķas parādības uh, pēc grozītajiem sistēmiem, liba, uh, eh, grozījumiem sistēmā Libānā, kas mums šķiet satraucoši un ir saistām ar finansējumu kampaņiem un milzīgo naudas summu, kas apgrozās vēlēšanu kampaņā saskaņā ar mūsu sarunu partneriem šajā gadījumā. Summas bija ārkārtīgi lielas uzraudzības eh, komisijas kapacitāte kontrolēt visu šo naudas plūsmu ir praktiski nekāda. Eh, ir vēlēšana uzraudzības komisija, kas ir tiešā veidā atkarīga no valsts valdības un ir ar ļoti nedaudz iespējām kontrolēt uh, finansējuma avots un naudas plūsmas. Viens no ieteikumiem sākotajā ziņumā ir paredzēt lielāku kapacitāti šai vēlēšanu kontrolas komisijai, eh, paredzēt eh, atsevišķu budžetu, budžetu un dar, funkcionēšanas kapacitāti. Citi svarīgi elementi mūsu prāts kuri netika izpildīti, ir sieviešu iesaisti, izskatīšanā, politiskajā lemšanā, lai gan kandidāšu bija daudz vairāk nekā iepriekšējos gadījumos, tikai sešas sievietes ir ievēlētas vērtas e, Libānas parlamentā, un līdz ar to Libānas parlaments ir ar vispraktiski zemāko sieviešu īpatsvāru valstī, kurā ir ļoti aktīvas sievietes. To mēs redzējām vēlēšana kampaņas laikā, mēs redzējām sieviešu lomu, un līdz ar to šīs elements eh, mūsos vieš eh, lielas bažas un tāpat tā uzskata pilsoniskā sabiedrība ir mūsu sarunu partneri. Eh, ekspatriantu balstu iekļaušana ir nozīmīga simboliski un politiski vairāk nekā um, vēlēšanu svars, tāpat arī pirmo reizi notika vēlēšanas Eh, šim eh, nolūkam paredzētās vietās Eiropas Savienības vairākās vietās mēs eh, varējām kontrolēt to, kā notrit balsojums atvērtas urnas un sekot praktiski pilnīgai caurskatāmībai šajā jautājumā. Vēl viens aspekts attiecībā uz finansējumu un vēlēšanu komisijas kontroli ir piekļuvi komunikāciju Uh, un, līdzekļiem un mēdījiem. It īpaši nozīmīgi tas ir dažu kandidātu un partiju gadījumā, jo, piemēram, Lībānas televīzija ir tiešā veidā saistīta ar vienu no partijām un līdz ar to ir ārkārtīgi daudz komunikācijas uh, mēdīju, kuri seko kampaņai un būtiski ir domāt par vienlīdzīgu iespēju piedāvāšanu. Šobrīd vienlīdzīgu iespēju, ka kapacitāte ir ārkārtīgi zema. Pēc šiem pēdējiem datiem varam lemt par rezultātiem. Jāatzīmē, ka dalība bija zemāka nekā 2005. un 2009. gadā, 5. bija 44 gadi, e, tomēr mazāk nekā 2009. gadā. Un valstī, kurā 18 gadu nebija iespējas balsot, desmit gadus nebija uh, iespējas balsot, šī dalība ir ārkārtīgi zemā. Un tur jau jāatzīmē, protams, ka demokrātija uzlabojas uh, ar um, uh, uzlabojas darbības laikā un par rezultātiem ļoti īsos vārdos norādīšu un domāju, ka kolēģis eh, parlamenta priekšsēdētā eh, delegācijas vadītājs, eh, ar kuru mēs lieliski varējām sadarboties un vēlos viņam pateikties, kā arī visiem pārējiem kolēģiem, kuri piedalījās misijā, es ceru, ka viņš uh, uz atbalstīs manu skatījumu premjeras Libānām kurš pārstāv pirmo sunītu grupu parlamentā, saņēma ļoti ierobežotu triecienu, un tāpat nozīmīgi varētu būt prosīrieši, taču justīcijas ministrs norāda, ka mazās valstīs simboli ir ļoti svarīgi un politisku spēku ziņā šis ir svarīgs simbols. Libānas spēki to apzinās un arī vēlēšana likums to ir izmantojis pietiekami. Umblāt ir ar to pašu dimensiju, Hezbollah un Amal ir pieņēmušies spēkā, bet ne tik daudz kā uh, liek domāt rietum prese, kuri ir liela virsraksti Hezbollah triumfē Libānas vēlēšanās. Tā ir pakāpusies uz augšu, bet ne tik daudz un tā pats ir konsensus par to, ka nedrīkst darīt neko, kas apdraud stabilitāti valstī. To mēs dzirdējām pilnīgi visā Libānas politiskajā eh, spektrā veidot vienotības valdību un pārāk nekavēties ar to. Tāpēc mēs redzēsim atkal, manuprāt, parlamentā būs Verils un Hariri būs valdībā ar būtisku lomu arī kristiešu kopienai un šeit ne Izraēlas, ne Izraēlas nesavienoto valstu valdība to neaizliedz. Lai Libāna varētu atbrīvoties no reģiona lielo valstu uzraudzības. Bija neliels incidents ar daļu no pilsoniskās sabiedrības, kad tika uh, Eh, balsojums pabeigts, viena no kandidātēm bija nodomājusi, ka ir tikus ievēlēta, bet tomēr izrādījās, ka viņa nav ieguvusi, viņa bija ļoti e, labi zinām pilsoniskās sabiedrības pārstāve, žurnāliste, un kad kļuva skaidrs, ka viņa nav tikus ievēlēta, mēs ar viņu tikāmies Mūsu prāts kristiešu balsojums bija ļoti formāls, un to mēs varam nodovēt par sociopilsonisko. Kopumā mēs varam pozitīvi novērtēt vēlēšanu procesu, kā arī vēlēšanu dienu, un mēs e, paliksim Beirutā līdz 7. jūnijam, kad beidzas reklamāciju periods, un notiek pāreiz nākošo etapu. Es vēlos pateikties eh, delegācijas vadītājam Ignacio Salafrankam, mūsu koordinatorī Kristīne Lasei un tāpat pārējiem, kuri atbalstīja mūs šajā darbā, kā arī palīdzēja atrisināt ļoti daudzās problēmas. Tā bija Neparasta misija neparastā valstī. Paldies par uzmanību. Paldies, Selene Valenciano, un tagad dod vārdu Jose Ignacio Salafrankam. Paldies, priekšsēdētājs. Man ir ļoti maz piebil, ko piebilst kolēģis Selenes Valenciāno analīzē. Piebildīšu, ka Eiropas parlamenta delegācija bija iespēja apmeklēt ANO starptautiskos spēkus Libāras dienvidos, lai uzņemtu eh, temperatūru šim ļoti karstiem punktam, ko dēvē par Blue Line, un arī konstatēt, ka neraugoties uz spriedzi reģionā, neraugoties uz lielo migrantu klātbūtni, valstī ap pusotru miljonu Sīrijas bēgļu, Vēlēšanas, kā jau sacīja Elena Valenciano, noritēja mierīgā un stabilā veidā. Libāna ar savu stabilitāti ir ļoti nozīmīgs elements Eiropas Savienībai, kura kopš 2005. gada ir sekojusi vēlēšanu procesiem, un tiešām dalības līmenis, kā jau izskanēja, nebija tik augsts kā 2009. gada vēlēšanās, ja mēs eh, salīdzinām šos skaitļus ar citiem dalības gadījumiem e, vēlēšanās Eiropas Savienībā. Mūsuprāt, šie dalības līmeņi nebija augsti. Viens no aspektiem, ko norādīja Eiropas Savienības vēlēšanu misija, ir tas, kā parlaments šī brīža apstākļu dēļ nebija ticis pārvēlēts deviņus gadus un eh, vairāki kolēģi norādīja, ka parlamentā viņi ir tikuši atjaunot amatā eh, bez vēlēšanām visu šo deviņu gadu garumā. Tomēr jānorāda, ka neraugoties to dalības līmenis vēlēšanās nebija visai augsts. Tāpat ir jānorāda, ka ir uh, mainījusies dzimstība valstī, kas arī grozīja dalības līmenī. Tāpat mēs uzsveram to, ka kādi ir aspekti visbūtiskākie parlamentācijas, nepietiekamā sieviešu dalība, temats, kas attiecas uz atbalstu vēlēšanu uzraudzības komisijai un pasvītrojam Eiropas Savienības apņemšanos stiprināt valsts stabilitāti. jo Libānas stabilitāte neteiksim, ka tā ir nedroša, bet tā ir savveidu unikāla un šajā sakarā ļoti nozīmīgie um, progresoļi, kas bija jaunajā vēlēšana likumā, ir nozīmīgi. Un neformālāk runājot, Mans iespējas bija, ka viss norit sakārtoti, organizēti, ar izpratni no pilsoņu puses. Sākotnēji varēja būt eh, ba eh, bažas pār eh, to, vai viņi līdz galam izprot jauno likumu Taču jāsaprot arī, ka lietas nav būtiski mainījušās, un kā jau to pasvītroja Elēna. Tik sarežģītajā reģionālajā kontekstā vēlēšanas noritēja mierīgā un sakārtotā veidā, un mēs aicinātu lielāku sieviešu dalību atsevišķos gadījumos. Tas bija tiešām um, savādi redzēt, ka vairākos, vairākās vēlēšana listēs nebija iekļaut neviena sieviete. Mums bija iespēja tikties ar premjeru, ar prezidentu, ar iekšlietu ministru, ar uzraudzības komisijas pārstāvjiem, ar politisko pārstāvjiem. Domāju, ka iespējas palika pozitīvs un ka Eiropas Savienība atstāja pozitīvu iespaidu par sevīm. Tāpat jāatzīmē, ka mūsu sadarbības no, programmas ir ļoti nozīmīgas un pozitīvas. Tajās ir iekļauta cīņa pret terorismu un citi aspekti. Ir jāatzīmē arī, ka valsts saskars ar nozīmīgām ekonomiskām gropībām, ar ārkārtīgi lielu valsts parādu, kas ir pārsniedz 140% no IKP. Tāpat ir, valsts ir grūtā stāvoklī uzņemot ārkārtīgi daudz eh, Sīrijas bēgļu. Un arī eh, eh, pasvītrojam to, ka būtiski ir stiprināt attiecības parlamentārā līmenī un attīstīt tehnisko sadarbību ar Libānas parlamentu. Arī es vēlos pateikties Elenai Valenciano par viņas atbalstu, viesmīlību Domāju, ka mēs visi varējām konstatēt labos sadarbības starp vēlēšanu novērošanas un parlamenta misiju un parlamenta delegāciju. Es vēlos pateikties arī sekretariātam pār darbu. Tas bija nevainojams un parlaments strādāja nepagurstoši, eh, izpildot eh, un apmierināt visas vajadzības, un es noslēgumā gribu vēlreiz pateikties kolēģiem un sekretariātam par atbalstu kolēģiem. Paldies! Thank you, Ignacio. Paldies, Ignacio. Tagad Matijas kundze lūdzu. Viņa ir delegācijas vadītāju attiecībām ar Maršek valstīm. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav pārāk daudz ko piebilst. Kolēģi Elena Valenciana un Ignacio Salafranka jau lielos vilcienos visu izklāstīja. Es um, uz atbalstu viņu sacīto, arī es vēlētos pateikties sekretariātam un visiem pāriem darbiniekiem un uzteikt lielisko eh, sadarbību starp abām misijām, vēlēšana novērošanas misiju, un es pilnībā atbalstu Elēnas Valenciāno sacīto un e, parlamentu delegāciju, kur vadīja Ignacio Salafranka, un domāju, ka jāpiebilst tikai viens punkts, kurš ir saistāms ar to, kā ka abas delegācijas izpildīja savas funkcijas kontekstā ar zinām politisko sensibilitāti, ņemot vērā to, ka valstī vēlēšanas nav notikušas jau deviņus gadus. Un kurā kopumā politiskais konteksts bija sarežģīts pašiem libāniešiem, kuriem bija nācies uzņemt tik daudz bēgļu no Sīrijas ehm, apstākļos, kas nav vislabākie, bet viņiem nav iespēju uzņemt vairāk, un eh, libānieši ir ļoti dāsni daudz šajā sakarā. Un tāpēc uzskatu, ka abas delegācijas izpildīja savu lomu lieliskajā veidā. Uh, gan um, vēlēšana novērošanas, gan parlamenta delegācijas, um, misiju vadītāji rīkojas profes, profesionāli, un jāatzīmē, ka ir būtiski pirmkārt tas, lai valstī netiktu viesta nekāda veida nestabilitāte, un domāju, ka vēlēšanas noritēja tiešām parauga veidā valstī, kas piedzīvo tādus procesus kā Libānu, veidojot Nacionālās vienotības valdību, ir ļoti būtiski saglabāt stabilitāti. Tāpēc vēlos pateikties visiem, kas piedalījās, un it īpaši parlamenta sekretariātam, kurš tiešām strādāja visaugstākajā līmenī, lai mēs varētu izpildīt mūsu novērotāju misijas. Member... Vai kāds deputāts vēlas piedalīties šajās debatēs? Ja ne, tad esam beiguši mūsu diskusijas. Manuprāt, labi paveicāt savu darbu vēlēšanu novērošanas misijas skaitā Libānā. Paldies par jūsu darbu! Un 19. ir pēdējais darba kārtības punkts šodien dažādi jautājumi, vai kādam ir kas šeit piebilstams, ja ne, tad nākošā sanāksmes būs 20. jūnijā un 21. jūnijā šeit, Briselē. Vēlreiz paldies par jūsu sadarbību, paldies par pacietību, priekšstādāju pateic tūkiem, arī sekretariātam, šodien labi pastrādājām. Paldies!